plānotai balsošanai mums ir tiešais savienojums ar Ukrainas parlamentu. Jūs šobrīd ekrānā varat redzēt kolēģis Ukrainas parlamentā. Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, pārraides e, norise būs ar laika kavējumiem. Jums jāsaprot, ka tas, ko mēs darām un sakam, varētu līdz pat 30 sekundēm vai minūti vēlāk nonākt Kijevā un attiecīgi arī otrādi. Tā kā pēc manas uzrunas vēlaties 30 sekundes aplaudēt, tad mēs varētu nosekt šo laika kavēšanos. Katrā ziņā būs iemesls turpināt aplaudēt. Dāmas un kungi! Darba kārtības punkts mēs pēc tam skatīsim. Dāmas un kungi, kolēģi, kolēģis, godātais prezidents Porošenko. Es domāju, ka es nepārspīlēju sakot, ka mēs piedzīvojam šobrīd vēsturisku brīdi. Tūlīt Eiropas parlaments šeit Strasbūrā un Verhovna Rada Kievā ratificēs ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu. Tas, ka divi parlamenti vienlaicīgi balso par šo nolīgumu, tā ir brīva demokrātija, brīva pašnoteikšanās, absolūts pretstats sasaistītai demokrātijai. Dāmas un kungi, šī nolīguma ratificēšana, kas balstās eh, uz mieru pilnu demonstrācijām Maidanā, ir demokrātijas zvaigžņu stunda. Tieši pie, pieredzot to, ko mēs pē, pēdējos mēnešus esam piedzīvojuši, es varētu prasīt, kurš pirms dažiem mēnešiem spēja iedomāties, ka Eiropā atkal ar varu mēģinās pārbīdīt robežas, ka uh, drošības arhitektūru, kur esam eh, ar lielām pūlēm izveidojuši Eiropā pēc augstā kara noslēguma, ka tas viss tiks apšaubīts un apdraudēts. Kurš ticēja, ka atkal ar spēku mēģinās mainīt kaut ko Eiropā? Mēs esam par tiesu varu Eiropā, par tiesiskumu. Atkal valda bailes no kara Eiropā. Tas, kas notiek Ukrainā, tas skar mūs visus. Es tādēļ vēlos atkārtot šeit un mūsu savienojumā ar Kievu Eiropas parlaments Ukrainas teritoriālo nedalāmību vienmēr ir aizstāvējis un vienmēr turpinās aizstāvēt. Un mēs to darīsim tādēļ, lai cilvēku sapnis Ukrainā, to cilvēku, kas cīnījās Maidan laukumā, tiktu aizstāvēts. Mēs cīnīsimies par demokrātisku un tiesisku Ukrainu. Valsts, kurai ir daudz darba cīņā ar korupciju, kur to arī darīs, kas aizstāvēs mazākumtiesības, Mēs atbalstam tādu Ukrainu, kurā tiek slēgta sociālā plaisa, kurā visiem cilvēkiem ir nākotne. Dāmas un kungi, tā diena, kad šī Ukraina kļūs par realitāti, būs diena, kad Maidana miermīlīgās revolūcijas solījumi tiks izpildīti. Es domāju, ka es runāju šeit lielākā vairākuma vārdā, šeit parlamentā mēs atbalstīsim Ukrainu šā, šajā ceļā uz Maidana sāpņa piepildīšanu. Ar to, par to mēs arī balsosim. Bevor wir Pirms mēs ķeramies pie balsošanas šeit, man ir tas gods, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, dot vārdu Petro Porošenko, Ukrainas prezidentam, kurš uzrunās mūs no Kievas. Un pēc tam sekos balsošana. Pēc balsošanas es šeit jūsu acu priekšā parakstīšu vēstuli, kur nodosim tālāk padomēji, tādējādi noslēdzot nepieciešamās procedūras, lai šis process virzītos priekš. Šobrīd vārdu dodu Ukrainas prezidentam Porošenko. Петрову Порошенко. Thank you very much indeed, my dear friend, President of the European Parliament, Mr. Schulz, дорогие... Eiropas parlamenta priekšsēdētāji, Šulca kungs, godātie tautieši, ukraiņi, iedzīvotāji visā pasaulē. godātie parlamenta deputāti. Gan Eiropas parlamenta deputāti, gan Ukrainas deputāti. Pirmām kārtām gribu teikt paldies par jūsu aplaudēm un par atbalstu Ukrainai, ko jūs nu pat ļoti labi parādījāt. Gribu teikt lūko. Atmosfēra, kas šobrīd valda šeit, Verhovnā radā, man lielā mērā atgādina to sajūtu, ko izjutām 1991. gadā, kad ieguvām neatkarību. Хто готовий померти за Європу? Un vienmēr ir aktuāls jautājums, kas ir gatavs nolikt galvas par Eiropu? ir vēsturnieki, kas pēta Eiropas ietekme uz valstu veidošanos. Un ir tikai dabiski, ka cilvēki ir gatavi nolikt galvas par savu valsti, par neatkarību. Februārī simtiem ukrāņu gāja bojām. Un tā tas ir bijis no seniem laikiem, no 872. gada. Viņa toreiz mm, atdeva savas dzīvības ne tikai par Ukrainu, viņa atrada, atdeva dzīvības par Ukrainas vietu Eiropā. Jau no otrā pasaules kara laikiem neviena cita nācija nav maks, kopš Eiro, šī kara laikam neviena cita nācija nav maksājusi tik bargu nav maksu par e iespēju būt Eiropā. Un sakiet man, kurš tagad pēc šādiem upuriem būs gatavs aizvērt durvis Ukrainai ceļā uz Eiropu? Kurš nostāsies pret Ukrainas iespēju iestāties Eiropā? Mēs šobrīd spēram šajā virzienā pirmo, bet varbūt visizlemīgāko soli. Sākot no Parīzes samita kurā tikās ES un Ukraina. Nu, jau septiņus gadus esam gatavojušies šim solim, esam gatavojuši šo nolīgumu tekstu, un pirmām kārtām gribu teikt paldies visiem, kas piedalījās šajā procesā, paldies diplomātiem, paldies ekspertiem, un, protams, vislielākais paldies pašiem pilsoņiem, kas ļoti izvēl, izlēmīgi atbalstīja mūs šajā ceļā. Pagājušajā rudenī mēs domājām, ka viss ir jau sagatavots, mēs esam gatavi parakstīt nolīgumu un viss risinās tik ļoti labvēlīgi un pozitīvi. Un tie argumenti, kas nāca no pretinieku puses, bija ļoti vāji, bet tad, 29. novembrī, kad visi gaidījām iespēju parakstīt šo nolīgumu Viļņā, vīzāmies. Bet jāsaka, mēs ļoti labi sardam nepieciešamību parakstīt šo nolīgumu. Un toreiz, kad tas netika parakstīts Janukoviča vainas dēļ, Ukraiņi sacēlās pret viņu. Un viņi nu, bija pret šo virzīšanos atpakaļ austrumu virzienā. Es ceru, ka šo nostāju ļoti labi parādīs arī šodienas balsojums. Bija ļoti daudz gan iekšēji, gan ārēju spēku, kas centās apturēt procesu. Jūs zinat, ka Briselē tika parakstīts jūnijā e, šis nolīgums, un tagad lūk sinhroni ratificēsim šo nolīgumu abos parlamentos. Tās ir pilnīgi svinības, un es domāju, ka tās ir svinības ne tikai Ukrainai, bet arī Eiropas vienotībai. Tagad būs vienota Eiropa. Mēs nepaļāvāmies šantāžai. Un gribu uzsvērt, ka šī nolīguma tekstā nevienā punktā ne vārds nav mainīts spiediena rezultātā. Tas ir teksts, ko šodien parakstīsim. Gribu lūgt Ukrainas valdību jau rīt pat ļaut šim nolīgumam stāties spēkā. Godātie draugi, nolīguma īstenošana, protams, nebūs viennozīmīga. Te mēs runājam par runas brīvību, par investīcijām, par demokrātiju. Un tādā veidā mēs šo nolīgumu varēsim arī īstenot. Mums nav tiesību vairs gaidīt. Pēdējās sarunas Briselē ļauj mums virzīties uz priekšu un vērst plašumā to, kas šai nolīgumā paredzēts. Tirzniecības preferences līdz 2015. gadam. Eiropas produkti ienāks Ukrainas tirgos tiks slēgtas starptautiskas vienošanās. Ukraina kļūs par Eiropas daļu. Ukraina spēs konkurēt ar citām valstīm, ar citiem ražotājiem. Un vēlos šobrīd teikt paldies Eiropas Savienībai par to milzīgo atbalstu, ko viņi mums piešķīruši šajos tik ļoti grūtajos laikos. Mūsu Eiropas partneri no nu, mums pretim prasa tikai vienu - reformas. Un tāpēc gribu lūgt nekavēt šo darbu, nekavēt reformas. Nedrīkstam šeit par aizbildinājumu izmantot kaut kādu politisko situāciju vai tam līdzīgi. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka nacionālais reformu process laikam līdz 2020. gadam tiks likts uz galdi jau pavisam drīz Darīsim to visu kopīgiem spēkiem. Mums šeit savas personīgās intereses jānoliek pie malas. Prezidentam, parlamentam un iedzīvotājiem jāstrādā vienoti, un tad mēs būsim uz pareizā ceļa. Ja mēs visi darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai atvērtu robežas, lai ļautu šim nolīgumam īstenoties, mēs varēsim īstenot reformas. Ar reformām paredzēts padarīt Ukrainu par ļoti būtisku pretkorupcijas centru. Un mēs pilnīgi noteikti ierosināsim ļoti spēcīgus pretkorupcijas likumus. Esam šādas saistības uzņēmušies, un to tieši tāpēc eh, varam ar godīgu sirdi šo nolīgumu ratificēt. Un jāsaka, šīs reformas jau ir aizsākušās. Pagājušā gadsimta 20. gados kāds Ukrainas rakstnieks teica, lūk, dodiet mums Eiropu. Mēs Eiropu saprotam kā psiholoģisku kategoriju, parādību, kas ļauj mums virzīties uz priekšu, uz progresu. Un šobrīd Mēs esam uz pareizā ceļa, mēs atgriežamies Eiropā. Sākums bija grūts, bet mēs vēlamies, lai tā tas notiktu un vēlam labklājību visiem. Šanovņa, Godātie draugi! Šis tiešām būs vienkārši vēsturisks mirklis kopā ar Eiropas parlamentu. Mēs pieņemsim lēmumu. Godātie kolēģi, vēlos ierosināt ķerties pie balsošanas. Līkuma projekts 0018 asociācijas nolīgums. Beantrag Personālais balsojums ir pieprasīts. Pirms mēs sākam balsot, vēlreiz viena norāde. Es domāju, ka parlamentārisma vēsturē nekad vēl nav bijis vienlaicīgs divu parlamentu balsojums vienā laikā par starptautisku nolīgumu. Un ka tas tiek ratificēts vienlaicīgi divos parlamentos, tas ir vienreizēji. Mums par to ir jālepojas. Tāpēc, dāmas un kungi, Tāpēc, dāmas un kungi, ķeramies pie balsošanas. Kolēģi ir gatavi. Tātad kolēģi jau ir balsojuši Kievā, jūs jau redzējāt, un mēs sākam balsot par ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu. Sarjušu Vojska ziņojums sākam balsot.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 535 par, 127 pret, 35 atturās. Paldies, dāmas un kungi! Nesam visu pabeiguši vēl ar balsošanu. Man, protams, prieks, ka jūs esat tik sekmīgi strādājuši. Esam nobalsojuši par Sariešu Vojska ziņojumu, tagad ir mūsu kolēģi Morājas ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu attiecībā uz noteikumiem par attieksmi pret trešo valstu valstspiedrīgajiem. Sākam balsot! Haben Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 539 pār, 123 pret, 33 atturas. Arī šis ziņojums ar plašu vairākumu ir pieņemts. Paldies, dāmas un kungi! Kā jau es pieteicu iepriekš. Meine Damen und Herren! dāmas un kungi, jūs jau redzat ekrānā, kā prezidents Porošenko jau ir parakstījis dokumentu lēmumu par spēkā stāšanos. Es šo parlamenta vēstuli tulīt parakstīšu un aicināšu arī citas ES iestādes nekavējoties likšim nolīgumu stāties spēkā. Daru to jūsu acu priekšā, lai jūs redzētu, kā tas notiek. Vielen Dank. Paldies. Vielen Dank. So. kāds vēl vēlas izteikties? Nē, tad to arī beidzam mūsu sanāksmi. Das sind die Announcements, die ich jetzt mache, ne? Ist das an? Ja. ja? Alles klar. Meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, tagad ķeramies pie dažiem paziņojumiem un balsojuma skaidrījumiem. Tie, kas nevēlas šajā daļā piedalīties, aicinu jūs atstāt šo zāli.